Buongiorno cari colleghi, <clears throat> abbiamo oggi. Dārgie kolēģi, esiet sveicināti. Mums ir tas prieks šodien. Tikties ar senatoru Džonu Haugu, kurš ir Austrijas sedāta priekšsēdētājs. Un viņš mums stāstīs par attiecībām starp Eiropas Savienību un Austrāliju. Kā jūs zināt? Tas fakts, ka Startautiskās tirzniecības komiteja, kur pārstāv mūsu kolēģis, eh, kas ir šīs komitejas vicepriekšsēdētājs, norāda to, cik lielā mērā ekonomiskās attiecības ar Eiropas Savienību un Austrāliju ir svarīgas. Un tas neraugoties uz ļoti lielo ģeogrāfisko eh, attālumu starp mūsu reģioniem. Taču ārpus e, ekonomiskajām attiecībām starp mūsu valstīm ir e, politisko redzējumu vērtību e, kopīgums, kas ir nozīmīgs, un mēs strādāsim pie, strādājam pie nozīmīgiem dosjē tādiem, kā cīņa pret terorismu, drošību, daudzpusīgie nolīgumi klimata pārmaiņas, lai nosaukt tikai dažus. Un mēs visi apzināmies Austrālijas strateģisko lomu. Dienvidu Austrum Āzijā, kas ir ļoti nozīmīga, ņemot vērā notikumus šajā pasaules reģionā. Un mēs ceram, ka jūs varēsiet dalīties šajā sakarā ar savām idejām. Un es paužu gandarījumu par iespēju uzklausīt kolēģus, kuri izteiksies. Bet pirms es jums, Hauga kungs, dodu vārdu, es došu vārdu vic, līdz priekšsēdētājiem Sardī Eh, lai viņš sveiktu visus. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji! Es ceru, ka jums līdz šim ir bijusi ļoti interesanta vizīte. Es biju Austrālijas un Jaunzēlandes delegācijas priekšsēdētājs eh, ilgāku laiku. Situācija kopš tā laika ir dramatiski mainījusies, un eh, tas ir noticis arī Lisabonas līguma rezultātā. Uh, sērunās eh, pie līgumiem ir visnotaļ liels izmaiņas notikuši, lielāks pilnvars, un eh, tas arī skār likumdošanu, kas ir saistīta ar Eiropas Savienību un koplēmšanas tiesībām. Tā kā es esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat ieradies uz šo sanāksmi tikties ar mums. Vairāk no jautājumiem, kas mūs skar, ir saistīti ar startautisko tirdzniecību, un tāpēc es būšu ļoti interesēts uzzināt, ko jūs domājat par komisāra paziņojumu attiecībā uz Dohu. Protams, daudzi bija vīlušies. Esmu viens no tiem, kas e, ļoti tic multilaterāliem, daudzpusējiem līgumiem un uzskat, ka tie ir labāk par divpusējiem nolīgumiem. Un varbūt, ka tādējādi mēs varētu labāk palīdzēt valstīm, kam tik tiešām mūsu palīdzība ir nepieciešama. Uh, Bet izskatās, ka lēmums jau ir pieņēmts. Un vai mums ir kaut kāda atkāpšanās stratēģija, tas ir tāds labs jautājums, un es ļoti labprāt uzzinātu, kāds ir jūsu viedoklis par šādu stratēģiju, jo izskatās, ka dohs process varētu būt arī nu, mm, aprīmis. Mums jau gadu desmitiem ir sadarbība ar Austrāliju, starptautiskās tirzniecības jomā, tāpat arī ar Lielbritāniju. Un bija dažādi tirzniecības nolīgumi ar eh, arī ar jūsu valsti. Es gribētu uzzināt jūsu viedokli arī par divpusējiem nolīgumiem, kāds jūs saskatāt problēmas tirzniecības nolīgumos ar Eiropas Savienību. Vai, nu, teiksim, te būtu runa par tirzniecības aizsardzības instrumentiem vai kādiem citiem instrumentiem. Un tāpat arī par citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tirzniecības aizsardzības instrumentiem. Uh, Nu, pie tā arī paliksim. Paldies, priekšsēdētāji, kā devāt man vārdu, un tagad es došu vārdu senatoram Hogkungam, lūdzu. Lūdzu, senatorkungs, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji par jūsu ļoti sirsnīgajiem uzņemšanas vārdiem. Es gribētu sacīt, ka es neesmu pirmo reizi ieradies Eiropas Savienībā. Es kā senāta priekšsēdētājs pagājušajā gadā pirmo reizi viesojos Eiropas Savienības institūcijās un uh, vadīju delegāciju. Es gribētu jums skaidru un gaišu jau no paša sākuma sacīt, ka es pārstāvu Austrālijas parlamentu, nevis Austrālijas valdību. Un, un uh, tā ir ļoti liela atšķirība, un es uz to vēlos norādīt, lai cilvēki saprast, ka es eh, pievēršos vairāk parlamenta labām palātām. Un eh, tādējādi es raugos, lai attiecības starp abiem parlamentiem tiktu veicinātas. Tātad šeit es runātu par Eiropas parlamentu. Daži deputāti varētu domāt, ka es šeit vēlos izdalīt šo atšķirību tikai tāpat vien, bet es domāju, ka pavisam noteikti pastāv atšķirības starp attiecībām starp ministriem un starp dažādiem līderiem, valstu līderiem. Un man līdz ar to, un viņu diskusijas ir ļoti mm, atšķirīgas, bet parlamentārajā līmenī, likumdevēja līmenī, mums ir unikāla iespēja apmainīties viedokļiem, un tādējādi padarīt mūsu likumdevēju darbu labāku. Pirms astoņām nedēļām es Austrālijā uzņēmu delegāciju, kas piedalījās svinībā saistībā ar Eiropas Savienības un Austr Austrālijas at delegācijas 30 gadu jubileja. Es domāju, ka ir ļoti būtiski saprast, ka šo attiecību nozīme ir pieaugusi kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un es priecājos, ka tas tikko tika arī pieminēts. Mēs tagad saprotam, nu nav jau tā, ka mēs būtu šo punktu kādreiz neiekļaušu darba kārtībā, bet mēs tagad labāk saprotam, cik nozīmīgas ir mūsu attiecības ar Eiropas Savienību Un mēs arī norādījām Eiropas Savienībai to, ka ar mūsu pašreizējā vēstnieku Brendonu Nelsenu iecelšanu amatā mēs esam vēl vairāk um, sūtījuši šo te radījušo signālu, ka mums šīs attiecības ir ļoti nozīmīgas un ka mūsu attiecībām ir jābūt intensīvākām un ka mums ir vēlme garantēt un raudzīties, lai mēs strādātu viens otru interesēs uh, ilgtermiņā. Tik jau teikts, ka mums ir kopīgas vērtības, un es pilnībā tam piekrītu. Protams, ir vairāk to lietu, kas mūs vieno, nekā to jautājumu, kuros mūsu viedokļi ir atšķirīgi, bet pavisam noteikti ir nepieciešams cieša sadarbība tādos jautājumos kā klimata izmaiņas, aizsardzība. Tāpat arī Eiropas Savienībā ir iespējas uh, cieši sadarboties ar mums, veidojot attiecības ar Dienvidu Austrumāzijas valstīm. Mēs uzskatām, ka esam Āzijas daļa, mēs uzskatām, ka esam ilgtermiņa dalībnieks Āzijas jautājumu risināšanā. Mēs esam izstrādājuši tādas ļoti nozīmīgas attiecības ar Ķīnu, un tas ir darīts ilgstošā laika posmā pirms diviem gadiem, gandrīz pirms diviem gadiem. Tā kā mums bija ciešas attiecības ar Ķīnu, un man personīgi bija labas attiecības ar Ķīnas vēstnieku Austrālijā toreiz. Un tā visu rezultātā es norganizēju Austrālijas delegācijas vizīti Tibetā, un līdz ar to kļuvu par pirmo Austrālijas parlamenta līderi, kas uh, vadīja delegāciju uz Tibetu. Mm, tā bija pirmā šāda veida vizīte gandrīz 20 gadu laikā. Tas bija ļoti nozīmīgs nu, notikums, ņemot vērā, ka Ķīnā ir, ir nozīmīgas problēmas saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu, tā skaitā Tibetā. Tas pirms dažiem mēnešiem arī vēlreiz aktualizējies. Uh, Un tā kā visi šie jautājumi ir ļoti būtiski arī mūsu attiecībās ar Eiropas Savienību. Es gribētu arī sacīt, ka mēs to neuzskatām tikai par tādām attiecībām ar Eiropas Savienību kā kolektīvu. Mēs ļoti augstu vērtējam arī daudzās divpusējās attiecības, kuras mums ir izveidotas ilgstošākā laika posmā. Un, protams, mēs turpināsim veidot šīs divpusējās attiecības šonadēļ un pirms nedēļas es viesojos Grieķijā, un tas bija vēl viens, tāpat arī Zviedrijā un Dānijā, un tas ir vēl viens pierādījums manai cieņai pret šīm attiecībām. Tāpēc viesojos arī apvienotajā karalistē. Tā kā līdz ar to mēs ne tikai cenšamies veicināt šo te vienu attiecību kārtu, proti attiecības ar Eiropas Savienību, mēs uzskatām, ka ļoti nozīmīgs ir arī individuālās attiecības ar dalību valstīm. Runājot par tirdzniecības jautājumu, es došu vārdu tirdzniecības ministram, kurš ir kompetentāk šajos jautājumos nekā es pats, bet es domāju, ka es šo pēcpusdienu arī varētu izmēģināt savu roku un sacīt, ka mēs vienmēr strādājam uzskatot, ka Dohas sarunas ir bijušas veiksmīgas. Mēs uzskatām, un tā domā visas politiskās partijas Austrālijā, ja mūsu nākotnē ja mūsu nākotne garantēta ne tikai Austrālijas ekonomiskajā zonā, bet balstoties uz visu pasaules uh, kontekstu, tad ir nopietni jāizturās pret brīvās tirdzniecības jautājumu un nopietni arī jāņem vērā tas, kā viss attīstās reālajā dzīvē. Jo pretējā gadījumā mūs negaida veiksmi, mēs esam bijuši avangardā tirdzniecības liberalizācijas jomā jau daudz gadu garumā, un mēs, vismaz mana valdība, dotu un vienmēr ir devusi priekšroku daudzpusējam fórumam, pretstatā divpusējam fórumam. Taču tā kā daudzpusējā fórumā mēs esam saskārušies ar daudzām problēmām, mēs esam diezgan veiksmīgi ieviesuši vairākas brīvās eh, tirdzniecības zonas, un mēs domājam, ka tas ir palīdzējis uzlabot mūsu ekonomikas situāciju. Uh, Kā mēs zinām, apstākļi bija sarežģīti ņemot vērā pasaules eh, ekonomikas krīzi, jo tās kā arī Eiropa, un mēs esam ļoti daudz investējuši dažādu stimulu paketē pasākumos, bet mēs ne tikai piedzīvojām recesiju, uh, bet uh, mūsu attieksmes dēļ mums izdevās pārvarēt pasaules finanšu krīzes uh, sliktākos laikus tā ļoti labvēlīgi ekonomikas ziņā. Mūsu ekonomika plaukst un zeļ, un pat šodien es esmu pat izbrīnīts, uh, attiecībā uz to, kā ir noturējies mūsu var, valūtas kurs salīdzinājumā ar citām valūtām. Un es gribētu sacīt, ka es esmu ārkārtīgi pateicīgs, jo, protams, tad, kad mēs dodamies ceļojumos un kopā ar sievu un mēs tērējam naudu, un es esmu priecīgs redzēt, ka šobrīd mēs par to pašu naudu varam nopirkt vairāk nekā agrāk. Es domāju, ka tas viss tik tiešām apliecina to, ka tas veids, kādā mūsu ekonomika ir uzlabojusies, tik tiešām ir eh, ļoti, tas ir bijis ļoti dramatisks uzlabojums. Un tāpēc mēs gribētu, un ja atbildot uz jautājumu, vai mēs gribētu tālāk tirdzniecības liberalizāciju, tad atbildi ir jā, jo mēs domājam, ka tas palīdzēs veicināt jaunu darbvietu radīšanu, un tādējādi mēs varēsim izpildīt savus saistības nodrošināt iedzīvotājiem cieņu, pašcieņu visiem tiem, kas darbojas Austrijas, Austrālijas ekonomikā. Protams, kas mums ir nepieciešams šādos apstākļos? Mums ir jāspēj uh, nodrošināt to pārēju no, tur, kur me, no tā brīža, kur mēs šobrīd atrodamies, rūpniecības ziņā un ekonomiskās vidas ziņā. Uh, Mums ir jāpāriet uz to sistēmu, kur mēs būsim tad, kad būsim panākuši tos rezultātus, ko vēlamies sarunās panākt. Mēs, protams, neizliekamies, ka nav nekāda sarežģīta jautājuma. Protams, viens no tiem jautājumiem, kuru, kurš mums ir aktuāls jebkurās tirdzniecības sarunās, ir saistīts ar lauksaimniecības produktiem. Mēs zinām, ka šis jautājums ir ārkārtīgi jutīgs tādos formos kā šis. Uh, bet pavisam noteikti tas mums sagādā lielas bažas. Tagad es esmu pieskāries šim jautājumam, un es domāju, ka jūs droši vien gribēsiet uzdot man jautājumus, un es ceru, ka es varēšu arī uz tiem atbildēt. Bet nu te nu es likšu punktu pagaidām. Teikšu vien to, ka mēs Austrālijas parlamentā esam izveidojuši kopēju parlamentāro lietu komiteju, kurā darbojas abu parlamentu palātu deputātu, tātad gan senāta, gan pārstāvu palātas deputāti. Un mēs uh, pētām dažādus jautājumus. To skaitā aizsardzības jautājumu, tirdzniecības jautājumu un cilvēku tiesību jautājumu. Un mēs tātad risinām tieši šos te trīs jautājumus. Es domāju, ka jūs redzēsiet, ka mēs esam ļoti ieinteresēti šo jautājumu risināšanā, un mēs vienmēr esam gatavi sadarboties ar kolēģiem Eiropas Savienībā. Paldies! Grazie, prezidente, è stato un'esposizione. Eh, Paldies, priekšsādātāji! Paldies, speakerkungs! Par šo te ļoti visaptvarošo ievadrunu, tad, kad būs diskusijas, tad es došu vārdi kolēģiem, kuriem ir kādi komentāri, novērojumi. Un Spiker Hog kungs, mēs būsim ļoti priecīgi šos jautājumus uzklausīt. Gālēr kungs, paldies priekšsēdētāji. Šķiet, ka te nekāds zemestrīts nebija tikai neliels pārpratums. Paldies, Sentora kungs, un laipni lūdzu mūsu komitejā. Jūs, es gribētu izvirzīt jautājumu, par kuru jūs savos ievadvārdos nerunājāt, bet tas bija manā darba kārtībā pirms da dažiem gadiem. Es arī biju AKK ģenerālās asamblējas pārstāvis. Un gal galā te ir runa par jūsu kaimiņu valstīm. Mēs redzējām, cik ļoti jūs esat iesaistījušies centienos stabilizēt šo tā Karību jūras reģionu. Uh, jo nu, tur jau ir dažādi problemātiskie punkti, piemēram, Fidži, Zālamana salas, kur 2005. gadā bija problēmas, un um, jūs arī nosūtījāt reģionālo palīdzības misiju uz Zālamana salām, tāpat arī Papua Jaungvinajā bija problēmas. Nu, tas, tās būtu tikai tās lielākās AKK valstis. Un mans jautājums ir tāds, kā jūs vērtējat stabilizācijas procesu attiecībā uz Fidži, Zālamānu salām un uh, Papua Jaungvinēju, jo ta, vai tas ir kaut kādā veidā ietekmējis jūsu imigrācijas politiku un legālās imigrācijas politiku un kādā veidā. Un uh, tā kā mēs esam investējuši Eiropas attīstības fondā naudu šīm valstīm, uh, kur jūs saskatāt būt tās iespējas um, vislabāk sadarboties, lai šo naudu visliederīgāk izlietot? Paldies! Prego, un, un, In respective... Jā, mēs vienmēr ļoti cieši esam vērojuši to, kas notiek uh, pie mums kaimiņos. Mēs esam izveidojuši pat īpašu ministriju, lai nodrošinātu to, ka mums ir labas attiecības ar tām valstīm, uh, kuras atrodas no mums uz ziemeļiem, uz austrumiem un arī uz ziemeļaustrumiem. Runājot par Fidžiju, mēs neesam centušies uzspiest nekādus risinājumus no savas puses. Mēs esam centušies eh, strādāt ar šī reģiona valstīm, lai atrisinātu vai palīdzētām atrisināt savas problēmas mierīgā ceļā. Mēs neuzskatām, ka esam kaut kādi operatīvie vadītāji. Mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar Jaunzēlandes valdību, lai nodrošinātu to, ka attiecības šajā reģionā veidojas patiešām labas, Mēs esam palielinājuši arī atbalsta palīdzību, mm, īpaši, lai palīdzētu pārvaldības jautājumu risināšanā, uh, elementāro pakalpojumu sniegšanā un uh, HIV aids eh, problēmu risināšanā. Mēs esam cenšies nodrošināt stabilitāti šajās valstīs arī Papua Jaungvinējā. Eh, tas ir viens no piemēriem. Mums ir labas attiecības ar šo valsti. Un es zinu, ka mēs ļoti bieži uzņemam cilvēkus no Papua Jaungvinējas, no eh, Zalamanas salām, no Tongas. Tātad tās ir valstis, kuras veic eh, reformu pārējais periodus eh, savās valstīs pārvaldības ziņā, ieviešot plašāku demokrātiju nekā tas ir bijis agrāk. Un kaut kur aptuveni 25. maijā es pats eh, braukšu stongu un piedalīšos sārunās ar viņiem par lielākas caurskatāmības un atbildības eh, pakāps noteikšana viņu konstitūcijā. Un es nekādā gadījumā netaisos lasīt viņiem lekcijas vai norādīt, kas viņiem būs jādara. Viņi ir bijuši mūsu parlamentā, viņi ir vērojuši. Un mēs dosimies turien tādēļ, ka tas dos vairāk eh, cilvēkiem jaunas iespējas. Mēs esam aktīvi šajā reģionā. Mēs esam aktīvi arī sadarboties ar citiem tuvākiem kaimiņiem, piemēram, arī Indonēziju. Tā ir viena no lielākajām nācijām šajā reģionā, un mēs nevaram atļauties veidot jebkādas citas attiecības kā vienīgi pašas labākās ar viņiem. Jo tas eh, cieši sasaucas ar nelegālās imigrācijas jautājumiem Mums tā ir problēma, bet tā nav tik apjomīga un milzīga, kā tas ir Eiropas Savienībā. Uh, eh, Papua Jaungvinēja ir varbūt viens no eh, šiem te nogāles imigrācijas avotiem. Tas attiec arī uz citām uh, ziemeļrietumu klusā okeāna daļas valstīm. Tālāk arī Malāzija. Indonēzija. Un tad pāri diezgan bīstamiem ūdeņiem eh, cilvēki cenšas nokļūt eh, mūsu ūdeņos, mūsu, uz mūsu zemes, bet, protams, tas nav salīdzināms ar to, kas notiek Grieķijā vai Lampedūzas salā. Taču tā ir humāna problēma un, protams, rada Eh, zināmas grūtības, lai tiktu galā ar eh, tiem nelegāliem imigrantiem, kas nokļūst eh, mūsu valstī. Šķiet, ka es esmu atbildējis uz to, kas tika jautāts labi. Tagad kolēģis no Saprātiskās tirdzniecības komitejas Šalts Kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties jums par sniegto informāciju, bet es ļoti labprāt pajautātu vēl par diviem aspektiem. Arī par vienu aspektu, kuru mūsu komitejas priekšsēdētājs Stērdīkungs jau iesākumā pieminēja šajās debatēs, un proti, kā jūs vērtējat reālās perspektīvas Dohas sarunām? Uh, Vai tas vēl ir reāls mērķis Austrālijai iesaistīties šajā procesā, un ja tā, tad kā Austrālija iesaistās pašreizējā izšķirošajā sarunu kārtā? Mēģinājumos panākt rezultātu, un vai jūs saskatāt, ka jūsu partneri būtu gatavi, nu, te es runāju vairāk par attīstītajām industriālajām valstīm kaut ko kopīgi panākt, lai šajā sarunās nonāk pie rezultātu. Un otrs jautājums ir nedaudz saistīts ar pirmo, proti mēs runājam par daudzpusējo vai reģionālo tirdzniecības sadarbību no Eiropas Savienības puses ar šiem te reģioniem, un Eiropas Savienībai vienmēr ir bijis mērķis paturēt šo reģionu uzmanības centrā un varbūt netik daudz pievērsties uh, divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem. Nu, te varētu tiešām runāt arī par šā te div, divpusējo nolīgumu inflāciju. Vai jums jo jums ir daudzpusējs vai reģionāls, starpreģionāls uh, nolīgums ar Āzijas valstīm. Vai jūs saskatāt kaut kādas draudus attiecībā uz jūsu ekonomiku, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībai ir atsevišķas sarunas ar uh, dažādām Āzijas valstīm. Un trešais jautājums. Jūs jau kaut ko sacījāt par Fidži un Papo Jaungvinēju. Mēs šeit parlamentā ļoti kritiski esam vērtējuši situāciju Fidži, tīpaši attiecībā uz ekonomikas uh, sadarbības nolīgumu. Vai jūs domājat, ka mūsu nolīgums ar Fidži un jautājums par kopīgajiem pūliņiem, lai atgrieztos pie demokrātiskiem procesiem Fidži, vai tas tā teikt ietekmē un kaut kādā veidā aizkavē šo atgriešanos pie demokrātiskiem procesiem? Paldies! Priegu, prezidente! Jā, lūdzu, senator kungs. Lai atbildētu vispirms uz jūsu jautājumu pēdējo daļu. Es nedomāju, ka būtu korekti, ja šeit izteiktu viedokli par to, kāda situācija beig beigās izveidosies Fidži. Protams, man ir zināms vērtējums. Runājot par otro jautājumu. Es domāju, ka ir iespējams izveidot eh, harmoniju starp bilaterālismu un multilaterālismu. Es domāju, ka šīs lietas nav pretrunā viena ar otru, taču rast šo harmoniju, šo līdzsvaru, tas ir pats galvenais. Es jau sacīju, ka mēs vienmēr esam aizstāvējuši multilaterālismu, un to es eh, īpaši uzsveru Eh, mēs esam liberāla valdība un varbūt citas politiskās eh, partijas varbūt citādāk uzlūko multilaterālismu, taču mēs, protams, tam cieši ticam kā liberāļi. Bet es ceru, ka abi divi šie attiecību veidi var darboties paralēli. Runājot par Doha sarunu raundu. Mēs bijām ļoti ļoti e, aktīvi Urugvajas raunda laikā, un mēs bijām ne tikai aktīvi, bet mēs arī izveidojām tā saucamo kanu grupu, kas mūsu prāt Urugvajas raundu beigās noveda pie tāda diezgan jēgpilna iznāk rezultāta. Bet, kā jūs droši vien zināt, tirzniecības sarunas nekad nav vienkāršas, jo cilvēki Katram cilvēkam, protams, ir savas intereses, ar kurām uh, viņš startē šajās sarunās. Un brīvās tirdzniecības līgumi, uh, kas ir divpusēji, arī, protams, ir tie, kas ir aicināti risināt šīs problēmas, kuras gan nevienmēr eh, ir iespējams atrisināt ar šo līgumu starpniecību. Runājot par Dohas raundu, es domāju, ka multilaterāls nu galu galā uzvarēs Doha nemirs, un es nedomāju, ka mēs varam vienkārši atrisināt ekonomisko nākotni e, šajā pasaulē uz divpusējības pamatiem. Šeit ir jāņem vēl, vēl, vērā visu pasaules e, valstu kopums lai mēs beigu beigās varētu radīt pieņemamu ekonomisku rezultātu visiem. Tādu, eh, kas nekādā ziņā netraucē nevienas ekonomikas attīstībai. Lūk, šeit jau ir šīs grūtības atrast šo līdzsvaru. Tas ir ļoti grūti, tas ir sarežģīti, un eh, un reizēm nākas ķert lodas ar zobiem, lai nodrošinātu, ka rezultāts visiem ir vien visnotaļ labs. Vai ir kāds uh, burvju risinājums? Nu, ja man tāds būtu, es droši vien ietu pensijā, aiziet no politikas un uh, uzņemtos kādu citu darbiņu rīt. Bet es nedomāju, ka kādam ir zināms šis burvju risinājums, uh, bet ja kādam tāds būtu, es labprāt ar šo cilvēku iepazītos. Pēsniekungs, jā, paldies. Priekšsēdētāji, es varbūt pieminēšu tikai pāris punktus. Vispirms, ņemot vērā vēsturi un e, konfliktus ar Eiropas Savienību un Austrāliju attiecībā uz tirdzniecības jautājumiem, būtībā mēs esam ļoti tuvi risinājumam Dohas raundā. Uh, komisārs De Guhts un, un mūsu tirsniecības ministrs esam ļoti atklāti runājuši, ir ļoti atklāti runājuši par šiem jautājumiem. Un, protams, ka ir gaisma tuneļa galā ASV, Brazīlija, Indija, dažādu iemeslu dēļ. Ir, mēs esam nonākuši zināmās grūtībās ar šiem, eh, runājot par šiem risinošos jautājumus, īpaši par ne lauksaimniecības precēm, bet mēs aktīvi cenšamies uh, vienlaicīgi noslēgt arī brīvās tirsniecības līgums, divpusējs līgums. Austrālijas valdība paziņoja pagājušajā nedēļā, ka mēs uh, uh, centīsimies agresīvi atvērt savus tirgus, ja, bet ja no otras puses pētījuma nākšanas nebūs, mēs to nedarīsim. Attiecībā uz Fidži un ekonomikas pakotni. Mēs esam ļoti vīlušies ar pagaidu valdības panāktajiem rezultātiem. Pagaidu valdība ir cenšies iedibināt demokrātijas principus Fidži. Mēs eh, kopā ar uh, eh, Jaunzēlandi esam noteikuši sankcijas uh, pret esošo režīmu. Mēs investējam 30 miljonus gadā caur nevalstiskajām organizācijām Fidži attīstībai. Eiropas komisija, kas arī ir ļoti devīga un dāsna, sniedzot savu palīdzību uh, okeānijā, ir runājusi ar mums par to, kādēļ ir jāsniedz palīdzība un kā tā ir jāmērķē, lai eh, palīdzība mm, sasniegt tos mērķus, kādus mēs vēlamies sasniegt. Kas runā, kas attiecas uz ietvaru līgumu noslēgšanu ar Eiropas Savienību. Mēs esam pabeiguši sarunas par deleģēto atbalstu palīdzību. Tātad caur mums tiek sniegt šī te palīdzība klusā okeāna dienvidu reģionā, un mēs savukārt, un Eiropas Savienība savukārt sniegs palīdzību no mūsu puses Āfrikai. Liels paldies, vēstniekungs! Un tagad parlamenta vicepriekšsēdētājs, kas ir atbildīgs par Āzijas uh, daļu. Kā ar Jaunzēlandes skan jautājums? Tas ir viens no spēcīgākajiem partneriem, visilgagīgākais partneris. Uh, Austrālijai jūs parakstījāt jau 66. gadā pirmo brīvās tirdzniecības līgumu. Vai jūs varat salīdzināt uh, integrāciju, ne tikai ekonomisko, jo brīva persona kustība jau pastāv. Uh, ar, vai jūs varat to salīdzināt ar to, kas notiek šeit Eiropas Savienībā? Vai jūs saskatāt kaut kādas līdzības un kur varbūt ir atšķirības? Otrais jautājums attiecībā uz brīvās tirdzniecības līgumiem ir e, trīspusējais - ASEAN, Austrālija un Jaunzēlande. Šķiet, ka apmēram pirms trīs gadiem tas tika noslēgts, vai sarunas tika sākts par to, kā tas viss darbojas. ASEAN arī ir kopiena ar lielu patērētāju skaitu, kas ir uh, svarīga Austrālijai. Un Brīvās tirniecības līguma sarunas ar Ķīnu, ar Japānu. Vai jūs varbūt vairāk varētu paraksturot eh, šos aspektus? Paldies. Priegu prezident. Lūdzu, Sentora kungs, paldies. Runājot par Jaunzēlandi. Es nezinu, vai es esmu īstais cilvēks, kas spēj sniegt jums sarakstu par līdzībām un atšķirībām starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandu un Austrāliju. Kā es saprotu, tad eh, jautājumi, kas tiek risināti Eiropas Savienības ietvaros, es tiešām nezinu, vai to tā tieši var salīdzināt ar to, Mm, kas notiek mūsu pasaules daļā. Un es domāju, ka pilnīgi pietiek, ja es varu teikt, ka mēs tiešām tuvinamies ar Jaunzēlandi ļoti lielā virknē dažādi jautājumi, piemēram, pārtikas eh, standarti un vēl daudz citas eh, jomas. kur mēs saskatām ļoti lielu līdzību starp mums. Piemēram, mums ir arī šī brīva uh, pilsoņu kustības starp mūsu valstīm. Bet es gribētu teikt, ka iespējams vienīgais uh, solis, kas varbūt kas ir tāds vai tāda lieta, kas mūs atšķir, ir parlamentārā savienība, kas tuvākajā nākotnē diez vai būs iespējama, uh, jo abas valstis ir suverēnas, un mēs neredzam eh, šajā brīdī vē, eh, nepieciešami veidot tādu kopēju parlamentu. Arī kopēja valūta diez vai būs, jo tas ir kaut kas tāds, par ko mēs tā īsti eh, nopietni pat neesam domājuši. Es piedalījos kādā no mūsu parlamenta sēdēm, un tur tika pētīts jautājums – par kopējas valūtas eh, veidošanu vai monetāras savienības veidošanu uh, dienvidrietumu klusā okeāna daļā. Un tas ir svarīgāk mazajām valstīm, daudz svarīgāk nekā Jaunzēlandē un Austrālijai. Ja mums būtu, teiksim, tāda pati līdzīga sistēma, eh, kā uh, piemēram, jūs esat izdarījuši ar eiro. Es zinu, ka eirozona neietilpst visas Eiropas Savienības dalība valstis, taču šī te ideja, protams, ir izskanējusi, bet jāsaka, ka ar pārāk lielu sajūsmu mm, tā netika uzņemta. Mums ir brīvās tirdzniecības līgums ar ASEAN, jā, tas ir ļoti svarīgs, kā to tikko atzīmē vēstnieks. Uh, un mēs eh, esam ar mieru atvērt savas robežas tirzniecībai, jo tikai tādā veidā mūsu tautsēmniecība eh, var augt, un Austrālijā un Jaunzēlandē ir jālīdz darbojas šādā brīvās tirzniecības līgumā, un tas ir tikai apsveicam. Attiecībā uz Ķīnu un citiem brīvās tirzniecības līgumiem un citām valstīm Es nesaņemu ikdienas uh, darbības uh, atskaites, bet pats process, kā tas viss darbojas, ir ļoti vienkāršs. Uh, tas nav saistīts varbūt tik daudz ar attiecībām ar Ķīnu. Tas ir vienkārši saistīts ar to, kā veidojas mūsu lietišķās attiecības. Un Ķīnā intereses ir ārkārtīgi daudzveidīgas. Un šādos nolīgumos mēs parasti atrunājam tikai nelielu jautājumu skaitu. Nu, bet es te neesmu pats gudrākais, lai par šo jautājumu komentētu. Vēstniekungs, jā, paldies. Ķīna ir mūsu lielākais Eh, tirzniecības partners, otrs lielākais eh, pēc Eiropas Savienības. Eh, mēs eksportējam daudzas lietas, ieskaitot izglītību, jautājumus, tehnoloģijas un tam līdzīgi. Tātad tās lietas, kur varbūt ir jāpalīdz Ķīnai. Mēs esam arī pārskatījuši un modernizējuši, teiksim, šo līgumu Attiecībā uz Japānu, tad šeit sarunas jau ļoti tālu pavirzījušas priekšu par brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanu. Japāna arī ļoti liels mūsu tirdzniecības pārnes, kas attiecas uz līgumu ar ASEAN. Mm. Eiropā es zinu, ka ir vesela virkne brīvās tirdzniecības līguma. Un mēs labi zinām, kāpēc Eiropas Savienība izvēlējās neiet šo multilaterālo ceļu ar ASEAN, bet mēs neuzskatām, ka šie daudzpusējie līgumi apdraud kaut kādā veidā mūsu, attiec, mūsu tirdzniecības intereses. Un pat, ja tas tā notiktu, mēs nemeklējam brīvās tirdzniecības uh, līgumu mūs pilnīgi apmierina šīs daudzpusējās um, attiecības. <clears throat> Ho ancora un certo numero di interventi e abbiamo. Man joprojām ir vairāk kolēģi, kas vēlas uzdot jautājumu, un mūsu rīcībā ir apmēram pusstunda. Uh, Tā kā varbūt es tagad došu vārdu diviem kolēģiem pēc kārtas, un tad pēc tam došu senatoram vārdu. Es domāju, ka tādējādi mēs vislabāk varētu izmantot liederīgu laiku. Kazakungs, kurš arī ir starptautiskās tirdzniecības komitejas pārstāvs, lūdzu. Благодаря, господин председател. Уважаеми... Paldies, priekšsēdētāji. Senator Haug, darbie kolēģi ar ļoti lielu interesi. Es uzklausīju jūsu izklāstu attiecībā uz Dohas sarunu attīstību un attiecībām ar Austrāliju. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā šo sarunu rezultātus un arī, lai dotu impulsu multi laterālismu idejai šajās attiecībās. Jūs runājāt par divpusējiem nolīgumiem ar Ķīnu, ar Japānu, bet es vēlētos uzdot jautājumu, tā kā es lasīju, ka sarunas šajā sakarā ar Indiju tiks uzskatīt šogad, jūs varbūt zināt, ka Eiropas Savienība paredz šādu nolīgumu ar Indiju. Bet mums ir grūtības ar Indijas pusi, tīpaši ar noturīgas attīstības klauzulu. Un arī attiecībā uz bērnu nodarbinātību un citiem aspektiem. Vai jūs uzskatāt, ka varētu rasties šķēršļi sarunās ar Indiju šajā sakarā. Otrkārt, divpusējās tirsniecības attiecības starp Eiropas Savienību un Austrāliju ir ar negatīvu saldo Austrālijai. Tātad eksports ir trīs reizes zemāks nekā imports. Kā jūs domājat, pārvarēt šo tendenci un panākt labāku līdzsvaru divpusējā tirdzniecībai. Paldies, Sīvičs kungs nākošais. Čekuji bardzo. Paldies. Eh, Prieksēdētāji, esmu no tās pasaules daļas, kas eh, varbūt liela attāluma dēļ nav visai labi pazīstam šeit Eiropā, taču pēdējo gadu gaitā mēs vērojam ļoti lielu Ķīnas ietekmi. Daudz runā par Ķīnas iz, eh, ekspansiju un ietekmi, kāda būtu e, šī parādība raugoties no Austrālijas perspektīvas? Kā jūs redzat šīs attiecības un dialogu ar Ķīnu un taiskaitā Taivānu, protams, paturot prātā esošo situācijas kontekstu un iespējamo valstu apvienošanos? Paldies! E, priekšsēdētāji, e, senatorkungs, jums vārds atbildi. Uh, firstly, the, the question about. Uh... Vispirms jautājums par sarunām ar Indiju. Protams, mēs nepieļausim uh, bērnu izmantošanu darbā. Mēs uh, pievērsīsimies cilvēktiesību jautājumiem un uh, arī cilvēktiesību pārkāpumiem, bet, protams, ka tas ir sarunvežu ziņā. Es nepiedalos šajā sarunās, bet es esmu pārliecināts, ka mēs raudzīsimies, lai jā, brīvās tirdzniecības nolīgumi būtu tādi, kas būtu pieņemami un ņemtu vērā cilvēktiesību pamatjautājums, pamatiesības, un eh, tas būtu pieņemam arī Austrālijas iedzīvotājiem. Un mēs gribētu sevi redzēt kā cilvēks, kas ciena cilvēktiesības. Es šajā sarunās personīgi neiesaistos, un tāpēc es varbūt nevaru sniegt jums tādu skaidru atbildi. Runājot par deficītu, kas varētu būt starp mums tirdzniecības ziņā, uh, Mēs neuzskatām, ka tā ir problēma attiecībā uz uh, preču privās tirdzniecības nolīkumiem, bet mēs domājam, ka mums ir arī daudz kas piedāvājams uh, pakāpojumu tirdzniecības jomā. Daudzos gadījumos, ja runa par pakāpojumu tirdzniecību mūsu sarunās, uh, kas mums ir bijušas ar parlamentu, es esmu sapratis, ka pastāv arī tur daudz dažādu barjeru, kā, piemēram, līdzīgas tām, kas ir agrāk bijušas saistībā ar tirzniecības barjerām. Mēs uzskatām, ka mums ir vairākās jomās, tīpaši finanšu pakalpojumu jomā, labas zināšanas, tāpat arī turismu jomā un izglītībā mums ir uh, ļoti labas zināšanas. Un es domāju, ka var tikt izveidots tāds uh, mākslīgas barjeras šīm jomām. Mēs runājam par lauksaimniecības nozarēm, norādam, ka tās mums ir svarīgas, bet tāpat laikā mums ir arī milzīgi dabas resursi, ko mēs varam eksportēt, un te daudz vieta netiek noteikts nekādas tarifu barjeras. Un citiem vārdiem sakot, te nav tik daudz runa par preču tirdzniecību. Uh, Un mēs uzskatām, ka te mums ir daudz neizmantots iespējas. Runājot par Ķīnas dominējošo lomu, es jau apzināties to, ka mēs esam ļoti aktīvi iesaistījušies pēdējos 30 un vēl vairāk gados attiecību veidošanā ar Ķīnu, arī tajā laikā, kad nebija modē vēst sarunas ar Ķīnu, jo toreiz situācija pasaulē bija citāda bet mēs, neraugoties uz to, vairāku valdību laikā esam šīs attiecības veidojuši, neraugoties uz mūsu valdību maiņu un attieksmi maiņu. Un Ķīna ir ļoti nozīmīgs spēlētājs dažādos jautājumos, un tāpēc mums viņi ir aktīvi jāiesaista. Arī viņi vēlas mūs sadarboties ar mums, un mēs vēlamies sadarboties ar viņiem un veicināt dialogu, lai nodrošinātu, ka pastāv savstarpēji sapratni starp abām pusēm. Runājot par Ķīnu un Taivānu, šeit bieži vien tiek domāts par stabilitāti visā reģionā. Mēs jau ilgu laiku esam īstenojuši vienas Ķīnas politiku, atbalstījuši vienas Ķīnas politiku. Mēs uzskatām, ka ir viena Ķīna un ka Taivāna. Mēs vienmēr esam norādījuši, ir vairāk tā kā tāda ekonomikas vienība. Ķīnieši ļoti labi sapratuši mūsu nostāju šajā jautājumā, un, protams, mēs priecātos par jebkuriem mēģinājumiem uh, šīm abām ekonomikām tuvināties un darboties kā vienam veselumam. Tas, teiksim, no ekonomikas viedokļa būtu identificējams kā viens vesels, un tāpat arī, lai tas tā būtu diplomātiskajā nozīmē. Protams, tas mums nav liedzis, kā jūs labi saprotat. Mēs esam iesaistīt arī Austrālijas, eh, tātad AIPEC eh, sadarbības eh, pasākumu īstenošanā, un es esmu iekļaus Taivānu kā vienu no šīm ekonomikām šajā sarakstā. Un es domāju, ka šī sadarbība AIPEC ietvaros ir ļoti labi norisinājusies pēdējo gadu laikā, un es domāju, ka Ķīnas valdība ir ar cieņu izturēsies pret mūsu pieņemto nostāju, bet, protams, mēs esam vienmēr īstenojuši viens um, Ķīnas politiku. Un tagad vārds kolēģim Stērtīkungam, starptautiskās tirnesības komitejas vicepriekšsēdētājiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man kaut kas ienāca prātā, Hans Gerts Patrings šodien ir mūsu vidū. Es viņu pirmo reizi sastapu tad, kad viņa mati vēl nebija sirmi. Nevienam no mums nebija sirmu matu. Tas bija ārkārtīgi sen, un viņš toreiz man sacīja kaut ko tādu ļoti satraucošu. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski arī runājot par mūsu attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi, tīpaši mm, nākamajā svētdienā. Proti, ka mums ir jānodrošina miers Eiropas Savienībā, un tas vienmēr būs ļoti nozīmīgi. Es gribētu jums pateikties, jo svētdien jūs eh, atzīmēsiet ļoti būtisku dienu. Jūs te pieminējāt lauksaimniecības jautājumu. Vai jūs domājat, ka lauksaimniecība joprojām būs problēma? Mēs redzam, ka cenas um, labībai ir um, būtiski palielinājušās, bet vai nav pienācis laiks, teiksim, aizmirst šo lauksaimniecības jautājumu un ļaut tirgumu visu regulēt? Mēs redzam, ka Iedzīvotājs skaits pasaulē katru mēnesi ir palielinājies par 15 miljoniem cilvēku līdz 250 miljoniem. Un, tas, un līdz ar to apgādāt šos cilvēkus ar pārtiku nebūs šī te apgādes jautājums, nebūs saistīts ar tarifiem vai kvotām. Un varbūt jūs varētu pakomentēt šo jautājumu. Vēl viens punkts, ko es eh, pamanīju brīfingā. Tu biji teikts, Nu, tā kā tā ir kopīga sanāksme ar ārlietu komiteju, jūs sacījāt, ka Austrālijas valdība raidīja spēcīgu signālu, apstiprinot savu politisko orientāciju, pieņemot jaunu tirzniecības politikas uh, paziņojumu. Un uh, jūs sakat, ka tirzniecības politika tiks virzīta neatkarīgi. Uh, no ārpolitikas, un tas ir pilnīgs pretstats tam, kā mēs esam rīkojušies Lisabonas līguma ietvaros, un es gribētu, lai jūs komentētu, kādas ir jūsu domas par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Danžan kungs, aizsardzības komitejas priekšsēdētājs. Un es domāju, ka viņš par aizsardzības jautājumiem varēs runāt. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, gribu paust eh, atzinību tam, kā rīkojās jūsu valdība saskroties ar pagājušās eh, ziemas dabas katastrofām. Bet tagad runājot par aizsardzību. Šajā budžeta ierobežojuma periodā visās rietumu valstīs kas ietekmē arī visu mūsu valstu aizsardzības kapacitātes. Kāda situācija ir Austrālijā ar aizsardzības politiku turpmākajos gados? Vai arī jūs piedzīvojat ievērojumus budžeta ierobežojumus vai militārā kapacitāte tiek samazināta otrkārt, vai jūs uzskatāt, ka mūsu īstenotā kopējā aizsardzības politika Eiropas Savienībā uh, E, ir arī iespējama, vai šeit ir vieta partnerattiecībām ar Austrāliju, piemēram, runājot par jūras militārām operācijām, tādām kā cīņas pret pirātismu Somālijas piekrastē, un arī civilajās operācijās, rekonstrukcijas operācijās, e, state building veidošanas operācijās, dažādās citās operācijās, muitas policijas vai tas būtu noderīgi, vai Austrālija raugās uz to distancēti, vai gluži otrādi, vai tas ir ticams sadarbības ceļš. Paldies! Parole. Thank you. Uh... Paldies! Pirmkārt, Runājot par eh, paziņojumu par tirdzniecību. Es esmu pēdējās trīs nedēļas atradies ceļā, līdz ar to es varbūt neesmu kompetents runāt. Nu, nav jau tā, ka man valdība man nav informējusi, bet es vienkārši neesmu iedziļinājies. Taču vēstnieks pārzin šo ministru paziņojumu un viņš varētu to komentēt, bet es sagaidu, ka. Uh, mēs nevaram atkāpties no lauksaimniecības problēmas, jo tas būs būtisks jautājums gal galā. Un es dzirdēju jūs paziņojumu par, tir, ka, ka tirgus spēka varētu, jūs sacījāt, ka, ka tirgus spēka to varētu noregulēt. Es nedomāju, ka tirgus spēka varētu to noregulēt. Uh, Es domāju, ka būs nepieciešams, un tas ir mans personīgais viedoklis, kaut kādā veidā iejaukties situācijā. Tā kā es ļaušu par ministru paziņojumu saistībā ar tirdzniecību atbildēt vēstniekam. Runājot par aizsardzības jautājumu, Austrālijas valdība nav mazinājusi savas saistības aizsardzības jomā. Uh, Tas ir skaidrs. Taču valdībai ir jāizstrādā budžets, un tas ir jāiesniedz šā gada 12. maijā. Un es nezinu, kāda būs īpašie pasākumi, kurus valdība šajā budžetā pieņems. Uh, bet es būtu ārkārtīgi pārsteigts, ja kaut kādā ziņā tiktu pieņemti kompromisi attiecībā uz mūsu saistībām pret uh, aizsardzības spēkiem. Mēs esam gatavi aktīvi iesaistīties dažādos karstajos punktos, piemēram, Afganistānā. Mēs esam apņēmības pilni savu saistības īstenot. Uh, Un uh, mēs esam ne tikai apņēmības pilni, bet, uh, lai gan neesam NATO dalība valsts, mēs esam gatavi iesaistīties arī NATO misijās, lai varētu garantēt, ka spēki tiek izmantoti apvienoto spēku pasākumos visur, kur tas tiek īstenots. Mēs esam bijām, teiksim, pārāk attālināti Lībijas jautājumu risināšanā un tieši nesadarbojāmies, bet ar Reda kungu mūsu ārlietu ministru starpniecību mēs tomēr spēlējām aktīvu lomu. Piemēram, jautājumā par lidojuma aizliegumu zonas noteikšanu šajā te reģionā. Līdz ar to mums nav tāds ļoti šaurs skatījums, runājot par militāro iesaistīšanos vai iesaistīšanos ārlietu risināšanā. Mēs uzskatām, ka mēs tomēr spēlējam būtisku lomu starptautiskajā arēnā. Un, ja mēs vēlamies dzirdēt kādu piemēru par mūsu iesaistīšanos kādā pašais notiekošā konfliktā, tad uh, varam paraudzīties uz to faktu, ka kopš uh, pamieri iestāšanās Kiprā, ja to tā varētu nosaukt, Austrālija ir uh, nosūtījusi uz turienu federālās policijas spēkus un uh, mūsu apņēmība tur līdzdarboties nekādā veidā nav mazinājusies. Runājot par tādiem plašākiem jautājumiem, piemēram, pirātismu apkrošanu un tā tālāk. Uh, Mēs šos jautājumus risināsim savas operatīvās darbības ietvaros. Mums ir dažādi resursi, kas jau tiek pielietoti cīnoties pret nelegālo imigrāciju. Teiksim, ar mūsu muitas starpniecību. Uh, ar patruļu dienestiem, kas darbojas mūsu teritoriālajos ūdeņos. Un mēs domājam, ka tajās jomās, kur mēs varam, mēs arī aizdosim savu aprīkojumu. apstiprinātās no operācijās, un mēs raudzīsimies, lai arī mēs varētu uzņemties būtisku lomu. Uh, Ņemot vērā to, ka mūsu rīcībā nav tāds ļoti masīvs bruņotais eh, karaspēks, mm, mēs tomēr centīsimies eh, visā reģionā un visā pasaulē veicināt mieru, un es gribētu lūgt vēstniekam komentēt šo jautājumu un varbūt arī izteikt cits komentārs. Paldies! Paldies, ka jūs arī man devātu vārdu, mēs apmēram 2% no IKP tērējam aizsardzības jomā, īstenojam dažādas militārās modernizācijas, pašreizējā Austrālijas valdība 3%. Par, par 3% katru gadu tuvāko desmit gadu laikā ir apņēmusies palielināt um, aizsardzības budžetu, un tajā pat laikā mēs cenšamies arī efektīvāk izlietot šos līdzekļus. Mēs uzskatām, ka uh, mūsu pašu drošība ir atkarīga arī no partnerībām, ne tikai pie robežām un reģionām, bet arī visā pasaulē. Mēs šobrīd vedam sarunas par ilgtermiņu partnerību ar NATO. Tur būs runa arī par uh, kiberdrošību, terorismu apkarošanu un uh, humano palīdzību dažādu katastrofu gadījumā. Uh, Mēs eh, aktīvi sarunājam, vedam sarunas ne tikai ar NATO, bet arī ar Eiropas Savienību par drošības jautājumiem, un kā senatāra kungs jau sacīja, mēs esam desmit, desmitā lielākā dalībniece Afganistānas kampaņas atbalstīšanā, mums tur ir vairāk karēvi nekā NATO dalību valstīm atsevišķi skaitot, un mēs ļoti ticam, ka tas ir pareizs solis. Un mēs arī īstenojam pasākumu Somālijā un, un citu vietu. Austrālijas valdība pagājušajā nedēļā nāca klējā ar paziņojumu, ka izmainījis attieksmi, kāda valdībā ir attiecībā uz tirdzniecības sarunām, ja mēs turpināsim uh, uztraukties par tādiem jautājumiem kā bērnu nodarbināšana un. Bet pamatā valdība ir paziņojusi, ka tā īstenos tirdzniecības sārunas ar lielu apņēmību, ja par tirgus atvēršanu, pat ja mēs, mums ir tāda ierobežota piekļūtiem tirgiem, ar kuriem mēs veicam šīs te sārunas. Mēs vēlamies, lai sarunas būtu saturīgas. Es arī gribētu norādīt, ka tas veids, kā mēs strādājam, nu, piemēram, uh, ka mēs esam, neesam gatavi pārdot urānu Indijai, neraugoties uz to, ka mums ir ciešas saiknes ar Indiju, un mēs nevēlamies to darīt, tāpēc, ka Indija nav parakstījis kodolieroču neizplatīšanas līgumu. Līdz ar to mums ir ļoti, mēs pieturamies pie savām vērtībām, mēs arī ievēram savas ekonomikas intereses, bet mēs uzskatām, ka tā kā mums šobrīd ir spēcīga ekonomiskā situācija, tas daļai pateicoties tam, ka Austrālijas um, valdības uh, pēdējos 40 gadu laikā ir ļoti rūpīgi strādājis strādājuši, lai mūs šādā spēcīgā pozīcijā noturētu, un uh, mūsu interesi ir arī vairāk atvērt savus tirgus, lai veicinātu savu labklājību. Paldies! Paldies! Kirilova kungs un Ričārdžā kungs, un tad arī mēs beidzam sarunu raundu. Centorkungs, jūs minējāt savu iesaistīšanos Afganistānā. Var jābūt Austrālijā ir kādas diskusijas par jūsu ieguldījumu efektivitāti, kā jūs to vērtējat, bet kas interesē vairāk mani? Kā jūs vispār vērtējat eh, kopējo situāciju? Būtu interesanti dzirdēt viedokli no pasaules otras malas. Arī Džordžu kungs. Es vēlētos sveikt Hoga kungu, un es ļoti rūpīgi klausījos, kā jūs raksturojāt Austrālijas ekonomiku, un man ļoti patīk tas pozitīvais veids, kā jūs to aprakstījāt. Bet tas lika man um, domāt par spīti jūs pozitīviem, pozitīviem piemēriem Es, protams, nezinu, ko domāja Amerikā desmit sekundes pirms sākās milzu krīze. Es negribu vilkt šeit paralēlis, bet ko jūs darat Austrālijā savādāks? Protams, nesaka, ar jums tā notiks. Un kas varbūt varētu kalpot par piemēru mums un arī ASV runājot par imigrāciju. Neesmu īsti pārliecināts par to, kā jūs risināt šos jautājumus. Es gribētu teikt, ka jūs ar to tiekat galā savādāk. Jūs esat imigrācijas valsts. Un, principā, jūs nācijas esat tāda bijušie imigranti, Un šobrīd šie te imigranti sargā savus, savus piekrastes. Gribētu uzdot tā pašu jautājumu, ko Kirilo kungs jautāja par Afganistānu. Kā jūs domājat, attīstīsies jūsu klātbūtne šajā valstī? Ja jūs vēlētos kādus noslēguma vārdus teikt, Centora kungs, jā, paldies. Runājot par Afganistānu. Mūsu iesaistīšanās ir saskaņā ar valdības lēmumu. Tas ir valdības lēmums, nevis parlamenta lēmums. Šī gada sākumā mēs daudz veltījām laika parlamentā, gan augšpalātā, gan apakšpalātā, lai apspriestu plusus un mīnusus mūsu iesaistīšanai Afganistānā. bet es eh, tomēr nevaru apgalvot, ka visumā eh, šī līdzdalība vai iesaistīšanās nebūtu saņēmusi vispārēju atbalstu. Jā, varbūt, ka dažiem cilvēkiem ir cits viedoklis par procedūru, kā tiek jāpieņem šis lēmums. Bet nebija jautājums par to, vai mēs tur vispār piedalāmies vai nepiedalāmies. Kas attiec uz izējas stratēģiju? mēs esam izvietojuši tur savus speciālistus un e, realizējam e, kopienu kapacitātes e, celšanas spēkus, kas veido tātad strādā civilo sabiedrību, jo gal galā vinnēt kaut ko tikai militāri uh, Uh, tam nav nekādas jēgas. Mums ir inženieri, mums ir citi speciālisti, kas palīdz afgāņiem veidot uh, savas uh, kopienas, veidot drošu uh, dzīves vidi. Un mēs cenšamies uh, veicināt uh, viņu pašapziņu un ticību sev. Mums ir arī bojā gājušie un cietušie Afganistānā. Un, protams, ka katras dzīvības zaudējums ir milzīga cena, ko ir maksājušas dažas uh, austrāļu ģimenes. Mēs kā parlaments, gan senāts, gan pārstāvu palāta esam izteikuši dziļāko cieņu uh, tiem, kas ir zaudējuši savas dzīvības, aizstāvot mieru un taisnīgumu visā pasaulē. Es dzīvoju netālu no piemiņas vietas um, šeit, uh, kas atzīmē Austrāļu ieguldījums Pirmajā pasaules uh, karā. Mēs vienmēr esam bijusi nācija, kas ir aizsargājusi brīvību un taisnīgumu uh, šajā sakarā. Esam piedalījušies arī otrā pasaules kara cīņā šeit Eiropā. Uh, Runājot par ekonomiku un pozitīviem komentāriem. Nevar jau teikt, ka mūsu ekonomika ir bez problēmām, man piektīs arī e, vēstniekums. Mēs nerunājam par e, pastāvīgi veiksmīgu un augšu pejošu ekonomiku. Un Bet es arī nedomāju, ka šī te ekonomika tā uzreiz arī sabruks tuvāko pāris dienu laikā. Taču mūsu ekonomika principā atbilst reālajai situācijai. Un šī situācija ir atšķirīga no tā, ko ASV un citas valstis piedzīvoja finanšu krīze, krīzē mūsu finanšu tirgi ir ļoti stingri regulēti, un tajos vienkārši nevar notikt eh, tādas lietas, kādas notika ASV un varbūt citos pasaules tirgos. Un tāpēc, ja jūs apskatāties, kas tad īsti notika G20 eh, pēc finanšu krīzes, eh, jūs redzēsiet, ka Austrālija aktīvi aicināja uz lielāku uh, finanšu darījuma brīvības ierobežošanu finanšu sektoram, nevis atļaujot vienkārši tirgumu pašam darboties. Jo tirgus spēki, protams, ir labi kaut kādās, kaut kādos noteiktos apstākļos, jo šī te atklātība eh, kā, un brīvība, kā darbojas ASV tirgi, protams, kalpoja noteiktām interesēm, bet ja ir lietas, kas ir pilnīgi trakas, mēs uzraugām mūsu tirgus eh, dalībnieku uzvedību, daram to vislabākajā iespējamā veidā. Es, protams, neapgalvoju, ka tas ir vienīgais pareizais vai pats labākais, bet mūsu tirgus tomēr tiek, finanšu tirgi tiek daudz stingrāk eh, kontrolēt. Protams, eh, nav jau tā, ka nebūtu neliešu, kas cenšas apiet visus tos likumus ar līkumu Protams, ka ir pastāv arī kaut kādas citas problēmas. Tālāk runāt par imigrāciju. Mums ir divas problēmas saistībā ar imigrāciju. Tātad pirmkārt tie, kas ir nelegāli imigranti, un tad ir uh, Eh, tie, kas ļaunprātīgi eh, izmanto mūsu vīzu sistēmu, viņi ierodas, viņi ierodas eh, turistu vīzu un pēc tam paliek ilgāk neizbraucot attiecīgajā laikā. Un apmēram 60 tūkstoši šādi imigranti ir mūsu valstī proporcionāli ņemot, teiksim, vērā tās problēmas, kas pastāv citās, piemēram, Eiropas daļā. Protams, ka šķiet, ka šis skaits ir pilnīgi nebūtisks bet eh, tie, kas ierodas pa visbīstamāko maršrutu, tātad ar kuģiem vai laivām, šeit mums ir pienākums pildīt starptautisko, tās starptautiskās likumdošanas noteiktās normas. Ja mēs ņemam vērā, ka šie cilvēki ir pat patiesi patvērumu meklētāji, ka mums to ir tiesības. Uh, nav mūsu vēlme. Kaut kādā veidā ierobežot, eh, teiksim, šos cilvēkus. Mums viņi ir pareizi, tā teikt, jāapstrādā un jāsadala. Mums ir izstrādāti, protams, savi standarti un uh, attiecīgi tiek nodrošināti viņiem dzīves apstākļi. Taču mums ir jāapstrādā katrs gadījums pietiekoši ātri, mums ir noteikti saistības, kas mums ir jāpilda. Un mēs dažus no šiem cilvēkiem aizturam, taču mēs neaizturam, nepaturam eh, šajās aizturēšanas vietās bērnus un bērnus sievietes. Nezinu, kā tas viss beigsies. Daļa no nelegāliem imigrantiem ir no Afganistānas, ir no Šrilankas, no citām vietām, piemēram, Irānas. Taču šīs plūsmas ir uh, sezonā, plūsmām ir sezonāls raksturs ciklonu. Uh, uh, sezonā, protams, ir ļoti bīstami uzņemties uh, ievest cilvēkus Austrālijā, un to var uzskatīt par kluso sezonu, tie ir tādi klusākie mēneši gadā, un tad, protams, citos mēnešos uh, šīs plūsmas palielinās. Vēstniekums vai vēlties ko piebilst? Jā, mūsu tautsēmniecība ir spēcīga, jo mums ir 40 gadu reformas, kas ir veiktas mūsu politikā attiecībā uz imigrācijas jautājumiem. Mēs esam uh, nācija, kas lepojas ar uh, savu imigrantu izcelsmi, un mūsu uh, problēmas saistībā ar nelegālu imigrāciju daudz mazāks kā Eiropā, un mēs ar viņiem tiekam galā. Paldies! Varbūt stērdīkums vēlas, eh, teiksim, noslēguma vārdus teikt. Jā, es vienkārši vēlējos pateikties eh, gan senatoru, gan vēstniekam, pateikties par eh, jūsu izteikumiem, ka jūs atbildējāt par tik dažādām tēmām, uz tik dažādiem jautājumiem. Liels paldies! Un mēs varbūt neatcerēsimies domstarpības sporta arēnā, bet tā kā mēs spēlējam kriketu, tad, nu, mēs vienmēr saprotamies. Un liels paldies par mums atvēlēto laiku. Jā, es domāju, ka mēs visi varam pievienoties, un liels paldies, ka bijāt ar mums šajā pēcpusdienā. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. You will. Right? Bene, allora possiamo procedere. Nu tad mēs varam tagad turpināt ar mm, turpmāko nākamo darba kārtības punktu, kas ir mūsu kolēģis Marijas Muņīs de Urkisa ziņojums par Eiropas Savienību kā globālu spēku nozīmi daudzpusējās organizācijās. Šodien mēs apspriežam grozījumus tādi ir 54, bet ir 10 kompromisu grozījumu priekšlikumi. Eh, kolēģi, dodu jums vārdu. Paldies! Globālā pārvaldība, tas nozīmē kolektīvu pārvaldību kop, eh, kopīgām problēmām ņemot vērā to, kā ģeometriskā progresijā pieauga dažādo problēmu daudzums, ar kuriem eh, saskars starptautiskās organizācijas un dalībvalstis ar savu kapacitāti pārvaldītās ir nozīmīga. Un mēs No vienas puses esam nonākuši pie debatēm par starptautisko organizāciju reformu, kas ir šo, šīs organizācijas ļoti daudz ir izveidotas pēc otrā pasaules karas, un e, tām vajadzētu adaptēties jaunai e, modernās pasaules kārtībai. Tāpat arī no otras puses mums ir jārunā par tiem trūkumiem starptautiskajās organizācijās Un mēs eh, saskaramies ar jaunu koalīciju, institūciju, klubu proliferāciju, kas ir izveidot, lai risinātu eh, konkrētus specifiskus jautājumus. Un eh, mums ir jānosaka, kāda ir leģitimitāte šīm jaunajām organizācijām un klubiem, un jānosaka to leģitimitāte. Tāpat arī mums ir jāņem vērā pašreizajā situācija pla, pasaulē un arī tas, kā būtiskākajiem spēlētēm, tā skaitā Eiropas Savienība, ir problēmas pašiem ar savām iekšējām struktūrām. Un tāpēc ir nepieciešams apzināties, kā tiek saskaņotas darbības starp jaunajām un vecajām starptautiskām organizācijām. Un tas vispārīgās līnijās būtu kontekstam, kādā ir sagatavots šis ziņojums. Ir iesniegti 154 grozījumi un mums ir ir izdevies panākt desmit kompromisus, eh, kurās ir iekļauti 150 iegrozījumi. Tādējādi lielākā daļa eh, neiekļauto kompromisu nebūtu visai ietekmēti, bet mums bija jāņem vērā arī tas, ka citi grozījumi e, pietiekami bija attālināti un veidoja atsevišķas paragrāfus. Šeit ir runa par e, ziņojumu e, kopā ar grozījumiem, kas ir nevis politisks, bet drīzāk institucionāls par to, kāda ir mehānismi un instrumenti, kur ir Eiropas Savienības rīcībā, lai varētu iekļauties šajā. E, starptautisko organizāciju reformā un kā ar jaunajiem instrumentiem, e, kas galvenokārt ir Lisabonas līgums un tā nosacījumi, kādā veidā var padarīt efektīvu tās pārstāvību šajās jaunajās organizācijās. E, lielākā atšķir, politiskā atšķirība starp vienām un otrām grupām ir tas, Kādā veidā tiek risināta iespēja tā, tam, ka, kā Eiropas Savienība varētu aizstāt dalību valsti šajās organizācijās, kurās Eiropas Savienība ir ar ekskluzīvām kompetencijām un kā varētu darbības koordinēt, lai Eiropas Savienība būtu pārstāvēt šajās organizācijās, kurās tā ir, tā ir dalītas kompetences ar dalību valstīm. Mēs esam panākuši desmit kompromisus, kā jūs atsīja, kas lielos vilcienos uh, atsaucas uz galvenajiem ziņojuma punktiem. Pirmkārt, kompromiss numur viens atsaucas uz nepieciešamību pēc sadarbību pasaules līmenī, lai varētu risināt globalizācijas izaicinājumus un iespējas konkrēti finanšu tirgi, energodrošība, cīņa pret nabadzību, klimata pārmaiņas cilvēktiesību pārkāpumu un tā tālāk. Otrkārt, otrais kompromiss - Eiropas Savienības juridiskā persona, kas nozīmē tās dalību vairākās starptautiskās organizācijas atkarībā no eh, kompetencēm. Augstās eh, pārstāvis darbības eh, un Eiropas ārējās darbības dienests ir Eh, jāveido tā, lai varētu nosūtīt spēcīgu Eiropas Savienības vēstījumu un apstiprināt Eiropas Savienību kā globālu spēlētāju. Eh, gan tajās organizācijās, kur Eiropas Savienība ar ekskluzīvām kompetencijām, gan tajās, kur ir dalītām kompetencijām līdz ar dalībvalstīm, lai vēstījums būtu vienots eh, gan no dalībvalstīm, gan no Eiropas Savienības struktūram. Treškārt, apzinoties to, ka Līdz šim brīdim Eiropas Savienības un dalībvalstu pārstāvība notiek starptautiskās institūcijās ad hoc fragmentētā un izkliedētā veidā, mēs lūdzam lielāku elastīgumu un koordināciju starp dalībvalstīm, lai varētu maksimizēt Lisabonas līguma potenciālu attiecībā uz Eiropas Savienības dalību daudzpusīgās organizācijās. Ceturtais kompromiss attiecas pamatā uz finanšu organizācijām, kas ir daudzpusējas, un ņemot vērā demografiskās kārmaiņas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, pieprasa jaunu uh, pārdalījumu balsojumu postajiem daudzpusējās uh, organizācijās, ir tīpaši finansiālās organizācijas. Eiropas Savienība jau ir parādījusi savu, savu labo gribu pēc pārmaiņām, piemēram, uh, E, atkāpjoties no divām vietām F, e, e, SVF direktoru padomē. Tāpat arī mēs lūdzam caurskatām darbību dažādās citās organizācijās, lai varētu samazināt, lai varētu veiksmīgi cīnīties pret terorismu, organizēto noziedzību, kā arī attiecībā uz klimatu pārmaiņām. Piektais eh, kompromiss - Eiropas Savienība kā pārnacionāla organizācija reģionāla raksturu, kuras leģitimitāte ir nostiprināta ar līgumiem. Un lai varētu eh, apstiprināt rīkoties saskaņā ar mūsu interesēm, vērtībām un darba kārtību. Ja Eiropas Savienība vēlas tikt uzskatīta kā uh, globāls spēlētājs, ir nepieciešama labāka koordinācija un sadarbība starptautiskajā uh, plānā. Uh, lai varētu risināt tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies, ir tīpaši ar nepieciešamību stiprināt e, drošības jēdzienu vai e, cilvēku e, tiesības un citus jautājumus. Sastais kompromiss augstā pārstāve sadarbībā ar Eiropas parlamentu varēs izvērtēt Eiropas Savienības devumu globālajā pārstāvībā, identificējot iespējās, iespējamās reformas, kas ir jāīsteno, lai varētu stiprināt Eiropas Savienības lomu. Un šajā sakarā ir nepieciešams konsultēties Eiropas parlamentu. Septītkārt, septītais kompromiss, eh, Eiropas Savienības eh, pārstāvība tiek organizēta tādā veidā, ka dalība valstis tiek aicināts pārskatīt savu dalību tajās institūcijās, kurās Eiropas Savienība pārstāv visas dalībvalstis un ikvienā gadījumā atbalstīt Eiropas Savienības pausto pozīciju. Šajās organizācijās piemērs šajā sakarā būtu e, Startautiskā tirsniecības organizācija, kurā Eiropas Savienība ir ekskluzīvas kompetences. Un tā vada Eiropas Savienības un dalībvalstu nostājas um, šajā organizācijā. Tad, kad kompetences ir dalītas, tad normai būtu Eiropas Savienības un dalību valstu dalībai, bet eh, ar iepriekšēju koordināciju. Atsevišķos kompromisu grozījumos arī par to ir runa. Par nostāju un ko, iepriekšēju koordināciju starp dalību valstīm, lai izvairītos maksimāli no pretrunām, lai būtu kopīga nostāja un atsevišķām dalību valstīm varētu uh, tikt aicināts pārskatīt pārstāvības konkurenci un lai būtu kopēji nostāja. Redzēsim, kā notiks balsojumā, balsojums, un ir jānorāda arī īpaši pazīme tā, ka tiek lūgt, lūgta Eiropas Savienības pārstāvība. Astotais kompromiss attiec uz drošību un kā mēs jau sacījām iepriekš atbalstām lēmumu pieņemšanas procesa reformu drošības padomē, tiek piedāvāta iespēja, kas būtu pakāpeniskā, veto tiesību nomaiņa Eh, kas tiek īstenots ar superkvalificētu vairākumu. Mēs eh, aicinām Eiropas Savienībai ilgā termiņā piešķirt vietu drošības padomu un aicinām augsto pārstāvi, lai tā noteiktu attiecīgos sadarbības mehānismus, lai nodrošinātu to, ka drošības padomē esošās dalībvalstis aizstāvētu visas Eiropas Savienības pozīcijas. Devītais kompromiss attiecas uz apvienoto nāciju cilvēku Eh, tiesību konvenciju vairāki grozījumi, kur iesniegusi Andri Kienis kundze, mēs to, tos esam eh, apvienojuši kompromisā. Un šeit ir runa par dalību cilvēktiesību padomē, lai gūtu vietu šajā fórumā. Tāpat arī tiek izcelts tas, ka ir eh, nepieciešama īpaša vieta šiem jautājumiem Eiropas ārējās darbības dienestā un tiek aicināts uh, E, visdrīzākajā laikā šo jautājumu risināt. Un visbeidzot, desmitais kompromiss attiec uz Eiropas padomi, Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību konvenciju, un mēs lūdzam, lai Eiropas Savienība varētu piedalīties un balsot padomu, ministru padomu sanāksmē. Un Eiropas parlaments varētu piedalīties Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā. Uh, Eh, kopumā šie būtu desmit kompromisu kopsavilkums, kas ir izstrādāti balsoties uz visiem grozījumiem. Un es domāju, ka nevajadzētu šeit pārāk lielām domstarpībām balsojumā mm, rasties, jo kopumā Visi grozījumi ir iesnie, iekļauti kompromisos, eh, ko mēs esam panākuši ar ēnu referentiem, un es gribētu pateikties eh, Pīteram Baktējiem, sekretariātam par man sniegto palīdzību, lai varētu sagatavot šos kompromisus, lai varētu koordinēt eh, darbības visu starpā. Paldies! Paldies, Muņis skundze! Un Tagad es došu vārdu Rēnu eh, referentiem Oklankungam. Lielas paldies, priekšsādātāji! Es gribētu sākt ar pateicības vārdiem referentei. Paldies viņai par ieguldīto darbu, un tāpat paldies arī visiem kolēģiem par konstruktīvo, konstruktīvajiem un pozitīvajiem tekstu grozījumiem. Mums bija plašas diskusijas ar uh, par, mēs panācām ļoti labs kompromiss. Es esmu pārliecināts, ka šie kompromisi uzlabos ziņojumu. Es nerunāšu par detaļām, bet gribētu pasvītrot, kāds tad ir galvenais vēstījums, kas būtu jāraida šo dokumentu. Eiropas Savienībai ir nepieciešams stiprināt savu lomu multilaterālajā sistēmā, lai varētu ātri rīkoties starptautiskā kontekstā. Ja Eiropas Savienība vēlas uzņemties vadošo lomu globālajās jomās, tad eh, tā ir eh, jārīkojas multilaterālā kontekstā un jārīkojas ātri, un tas nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem stāties pretī globālajiem izaicinājumiem, piemēram, klimata izmaiņām, drošības jautājumiem, migrācijas jautājumi jārisina, cilvēktiesību un drošības jautājumi jārisina, tāpat arī daudz citu jautājumu jārisina. Eiropas Savienībā ir nepieciešams nostiprināt savu lomu un koordināciju ar apvienoto nāciju sistēmas ietvaros, ir tīpaši aktīvāk līdzdarbojoties no ģenerāla asamblējā. Ir, un tāpat ir jā, jāiesaistās aktīvāk arī no drošības padomas reformu procesā. Te nav runa par dažu nedēļu vai mēnešu laiku. Mums ir nepieciešams īstenot konst konsekventu ilgtermiņu pieeju šī mērķa panākšanā. Eiropas Savienības lomas uh, loma finanšu institūcijās un koordinācija daudzpusējām drošības institūcijām arī būtu jāstiprina. Līsabonas līguma ietvaros ir izstrādāti jauni ārpolitikas instrumenti, un tādējādi Eiropas Savienība varēs nostiprināt savu lomu starptautiskajā arēnā. Vispēcot mums būtu nepieciešama ilgtermiņa stratēģija, kurā būtu skaidri un gaiši definēti pasākumi, kas ir jāīsteno, lai uh, mēs kļūtu par vadošo spēlētāju globālajā arēnā, un tāpēc es atbalstu viceprezidentas aicinājumu nākt klajā ar šādu stratēģiju. Un mans pēdējais komentārs attiecas uz kompromisu grozījumiem. Es domāju, ka tie ir ļoti labi grozījumi, kā es jau sacīju, un esam gatavi to, at, tos atbalstīt. Uh, Taču runājot par septīto kompromisu grozījumu, kur mēs aicinām dalību valsts samazināt savu pārstāvniecību, tur, kur Eiropas Savienībā ir ekskluzīva kompetence, šajā ziņā es gribētu lūgt balsojumu pa daļām, jo, manuprāt, 84. grozījums, kuru iesniedza Milēna Monrus skundze, bija labs, eh, kungs bija labs, referenti uzskata, ka grupas nostāja at atkarīga no tā, cik um, drosmīgi būs šie grozījumi. Es neiebilstu par šo ideju, bet es gribētu arī sacīt, ka mēs varam teikt, ka nostāja ir, attieci, at, ir atkarīga arī no tā, cik realistisks ir šīs grupas. Jo, ja jūs vēlaties būt drosmīgi, tad jums ir jāņem vērā reālā situācija. Paldies! Paldies Kukan kungam! Un tālāk Nākamais ēna referents. Šāks kundze aizstāja Lamsdorf kungu. Paldies, priekšstādātāji. Un es arī vēlētos pateikties referentiem, citiem eh, kolēģiem par eh, Altvārdā par eh, lielisko sadarbību un to, ka grozījumos izpaudušās mūsu vēlmes. Es domāju, ka šī tēma ir, tiek risināta ļoti saulēcīgi, un mēs daudz vairāk vēlētos redzēt Eiropas spēlēm globālu spēlētāju lomu. Un, lai mēs varētu darboties efektīvāk, tas noteikti ir vajadzīgs īpaši laikā, kad mums ir finanšu krīze. Uh, Un kad Eiropas Savienība darbojas kā globāls spēlētājs, mēs gal galā uh, kalposim mūsu pilsoņu interesēm. Un es domāju, ka Kukan kungs to jau aicināja, ka mums nevajadzētu veicināt nacionālismu un protekcionismu attīstību. Šis uh, ziņojums varbūt mums uztic zināmas mājas darbus. Tas attiecas uz tiem uzdevumiem, kas jāveic Eiropas Savienībai un da dalībvalstīm nākotnēm. Uh, Tas ir aicinājums darboties arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Eiropas Savienībai, kurai ir jādarbojas efektīvāk un koordinētāk, lai uh, tiešām būtu pasaules mēroga spēlētājs. Un mēs ļoti vēlamies, lai uh, visi šie vārdi tagad pārvērstos arī konkrētos darbos. Paldies, Šāks kundze, Šolts kungs. Goja grupas ēna referents. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pateikties referentam par darbu un vēlmi rast kompromisus. Vienkārši runājot Inta grupas vārdā, komitejas vārdā, eh, es gribēju jautāt, kādēļ eh, vairums Intas grozījumu tiek noraidīti? Jūs atbild, atbalstat 11. grozījumu, un, protams, ka es saprotu, ka jūs to atbalstat, bet, atklāt sakot, es drusciņ te brīnos, ja jūs runājat par Eiropas lomu, starptautiskās, Eiropas Savienības lomu starptautiskās organizācijās un par tiem izaicinājumiem, ar ko mēs sastopamies, un, piemēram, par to pašu PTO runājot, Mums šeit ir noteikta atbildība izveidot eh, savstarpēs izpratnes eh, tādu atmosfēru un viest pārliecību mūsu sarunu partneros par mūsu lomu. Un tieši tādēļ es tiešām gribētu lūgt jūs paskaidrot savu nostāju pret mūsu grozījumiem. Paldies, Šolca kungs! Vairs neviens nav pieteicis runāt. Tātad lūdzu referentē vārds. Nē, tomēr kāds vēlas izteikties, tomēr. Paldies. Paldies. Eh, priekšsēdētāji manas grupas grupas re, uh, eh, referents atsaucās uz vairākiem punktiem, kurus es gribēju piepirkt. Es gribēju tagad norādīt divus savus grozījumus, kas nebūtu kompromisa uh, temati, bet es tomēr gribētu eh, lūgt sacīt referentei, ka, manuprāt, šeit ir 135. grozījums Eh, par OSCE, eh, kur nepastāv eh, novērotāja statusa ECO. Un de facto tiek atvērts ceļš Eiropas Savienībai. Un, piemēram, tas fakts, ka Astanas samitā Vardon Pēc var izteikties, ir ļoti nozīmīgs. Tāpat arī es gribu pateikties, pateicoties tam, ka uh, šodien eh, situācija Otsē gadījumā nav slikta. Savukārt, eh, novērotāja status vienkārši šeit netiek atzīts, un tas ir būtiski. Otrais punkts - attiecībās ar NATO. Ir ļoti nozīmīgas, es eh, atbalstu šo attiecību stiprināšanu ar periodiskām sanāksmēm starp NATO pārstāvjiem un augsto pārstāvi, bet es domāju, ka ir šis eh, temats rūpīgi jāizpēta, un tāpēc aicinu grozīt eh, tekstu un eh, nomainot, piedāvāt novērotāju statusu un izprast, ko tas nozīmē. Un neko vairāk es negribēju piebilst. Paldies. Citu runātāju nav. Paldies. Tādā gadījumā dodu vārdu referentei gala secinājumiem. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem komentētājiem. Miģena Mons aicināja pārskatīt 135. grozījumu un tā saturu. Doma par novērotāju status Eiropas Savienībai kur tāds varētu tik piemērots atbilst sakotnējam punktam, kas nozīmē mēģināt eh, veidot Eiropas Savienības pārstāvību, pakāpjoties par vienu pakāpienu visos gadījumos, kāds nevar būt par dalībnieku, eh, kad nevar būt ar savu noteiktu lomu, bet var būt par novērotāju. Un, ja tas ir paredzēts šo organizāciju statūtos. Eh, bet 135. grozījuma gadījumā piedāvāšu to pārskatīt, un par NATO runājot, ir e, piedāvāts e, palielināt Eiropas Savienības e, dalības pakāpi, protams, ņemot vērā katrā organizācijā. Solca kungs runājot par startautiskās tirdzniecības komitejas grozījumiem. Es atbalstu praktiski visus grozījumus, bet Šis ziņojums reāli attiecas uz Eiropas Savienības lomu eh, Pasaules tirzniecības organizācijā, kur eh, grozījumi, kas attiec uz iekšējo Eiropas Savienības darbību, nevar tikt piemērot šī ziņojuma ietvaros, vai kā tiek lūgts dalībvalstiem, lai tie pieņem E, stratēģiju, jo tie ir lūgumi dalībvalstīm un nevis Eiropas Savienības ietvaros, Eiropas Savienības e, statusa ietvaros e, pasaules tirzniecības organizācijā. Es domāju, ka atbalstot grozījumu pirmo, ceturto un vienpadsmito, es domāju, ka mēs ievērojam uh, visu grozījumu piedāvāto garu un ka tie tiek adaptēti šai domai par pārstāvību, kur Eiropas Savienība varētu izpausties eh, starptautiskajās organizācijās, šajā gadījumā PTO un citās organizācijās, kas attiecas uz starptautisko tirzniecību kā un tad un citas, bet mēs nevaram uh, Eh, sniegt konkrētus ieteikumus dalībvalstīm. Tas nav šī ziņojuma komp eh, ietvarošo kompetencē. Un arī mēs nevaram norādīt organizācijām, kādas politikas tām ir jāizteno. Tāpēc es domāju, ka balsojot par šiem eh, minētajiem grozījumiem, tiek ņemts vērā Startautiskās tirzniecības komitejas viedoklis. Katrā ziņā rīt es ceru, ka mums izdosies pieņemt šo ziņojumu un, protams, es pārskatīšu balsojumu sarakstu tādā veidā, kā es to ziņoju šajās pēdējās debatēs. Paldies! Alla. Paldies, referenti! Tei Muņis kundzei. Balsojums notiks rīt eh, ārlietu komitejā un pēc tam māja plenārsēdē Strasbūrā. Lūk, mēs varam tagad gatavoties mūsu darba kārtības nākošajam punktam, kas ir sanāksme aiz slēgtām durvīm. Tādējādi es lūdzu visus, kas eh, nav autorizēti piedalīties sanāksmē aiz slēgtām durvīm, atstāt sēžu zāli lai mēs varētu sagaidīt Jānās Hībaškovas ierašanos, kas ir Eiropas Savienības delegācijas Irākā vadītāja. Tā, lūdzu, visi, kas nav habilitēti piedalīties sanāksmē aizslēgtām durvīm, lūdzam atstāt zāli un gaidīsim mūsu viešu.